minūtes runas. Pirms mēs eh, šī vakara sēdi beidzam paziņojums. Ziņoju, ka esmu saņēmusi no goja grupas pieteikumu iecelt Jaromiru Količeku par uh, locekli Rūpniecības eh, komitejā un arī par loceklu delegācijā Eiropas Savienības Ukrainas parlamentārai sadarbībai. Vai ir iebildumi? Nebildumi nav, tādā gadījumā iecelšana tiek apstiprināta. Nākošā sēde notiek rīts.